Paldies! Es eh, atkal atsāku sanāksmi. Nākamais darba kārtības punkts - komisijas priekšādātāja vietnietes un Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par stāvokli bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Un eh, komisijas priekšādātāja vietnietes vārdā uzstāsies komisāra kungs. Lūdzu. We are politicians, we are very patient. <laughs> okay. On behalf. Tātad komisijas priekšādātāja vietnieces vārdā Kristos Tiāna Lides. Lūdzu, paldies priekšādātāji, godātie kolēģi. Paldies par iespēju uzstāties jūsu priekšā ar šo paziņojumu. Uh, Mogherini kundzes vārdā par stāvokli bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas republikā. Šis Jūs visi zināt um, traģiskos notikumus Kosovā un Serbijā. Mēs esam izteikuši līdzjūtību uh, uh, nogalināto un ievainoto tuviniekiem. Mēs apzināmies, ka šos, uh, ka šie nav etniski motivēti notikumi, bet vienkārši krimināli noziegumi, un tāpēc komisija uh, aicina visas iesaistītās puses visas, visu etniskos pārstāvjus, visu tautību pārstāvjus nosodīt šādus notikumus un uh, meklēt risinājumu pārunu ceļā bez asins izliešanas. Un tagad gribu atsaukties arī, atgādināt arī ilgstošo politisko krīzi, kas ir novedusi pie šādiem notikumiem. Opozīcija ir iepazīstinājis mūs ar informāciju. Divu, divi ministri, kas atbildīgi par valsts drošību, ir atkāpušies pēdējā mēneša laikā. Tas ir būtisks solis tādā. Tas apliecina politiskas atbildības uzņemšanos, un tā ir, varbūt tas ir pat vēsturisks solis. Mēs esam uh, sekojuši līdz arī demonstrācijām, kas Skopjē notika svētdienā un pirmdienā, un cilvēkiem bija iespēja brīvi paust savus domas mierīgā ceļā. Un būtiski, lai mieru uh, un vēlēšanos panākt risinājumu izrādītu visas iesaistītās puses. Uh, Eiropas Savienība ir aicinājusi atsākt normālu politisko dialogu starp valdības un opozīcijas partijām. Es priecājos arī par to, ka trīs no jūsu kolēģiem atsaucās mana kolēģa Johanesa Hāna priekšlikumam un jūs saprotat, es, kā nu, jūs esat Eiropas parlamenta eh, deputāti un eh, Kukana kungs un vēl divi deputāti tikās ar vakar ar komisāru Hānu un šorīt agri Viņi tikās ar Dienvidstājas bijušās Maķedonijas republikas uh, valdības vadītāju un opozīcijas vadītāju. Tā bija ļoti nozīmīga tikšanās un skaidrs ir, ka mēs redzam tiešām nopietnus centienus uh, situācijas uzlabošanā. Uh, diskusijās parādās dažādi viedokļi, tāpēc dialogs, protams, būs jāturpina, un komisija apstiprina, ka visas iesaistītās puses apzinās integrācijas procesa svarīgumu un jāapzinās, ka valsts intereses šobrīd ir pirmajā vietā, un mēs aicinām visas puses turpināt sadarbību tādā um, nu, sadarbības kooperatīvā garā un turpināt pārunu procesu. Tāpat mēs priecājamies, ka galveno partiju vadītāju Skopje tikās 14. un 18. maijā un vienojās par to, ka 26. maijā viņi centīsies panākt, nu, meklēt risinājumu, nāks klajā ar politisku paziņojumu, kas nu, apliecinās arī nu, iedzīvotāju nostāju. Mēs aicinām valsti apzināties tās lomu um, tad daudzpartiju sistēmas izveidošanā. Esam aicinājuši arī izpētīt visus pārkāpumus. Un komisija ir izveidojusi uh, juridisko ekspertu komandu, kas novērtēs situāciju. Un komisija vēlreiz uzsver, ka šie sistēmas jautājumi nedrīkst pazust no mūsu redzesloka. Un noslēgumā mūsu, mums ir jābūt tādai vienotai nostājai un jāizrāda labā griba krīzes atrisināšanā. Dienestiem ir jāsadarbojas, jāizmanto pieejamie rīki, instrumenti un jāraida tāds eiropeiskas, eiropeisks signāls. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar starptautiskiem partneriem konkrētās vietās. Liels paldies par uzmanību. Efharisto, thank you, Mr. Commissioner. Paldies, komisārkungs. Tagad vispirms uzstāsies deputātu politisko grupu vārdā un vispirms EPP grupas vārdā. Ministrs kungs Kukan kungs, lūdzu. Divas minūtes. Liels paldies priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos apsveikt komisāru ar to, ka viņš uzstājās ar lielisku runu, viņš lieliski izanalizēja situāciju, jūs tik tiešām runājāt par lietu pēc būtības. Vispirms es vēlētos paust savu cerību, ka šīs debats šeit um, sniegs atbalstu Maķedonijai, tās tautai un Eiropas ambīcijām. Es esmu pārliecināts, ka valsts ir nonākusi krustcelēs un pagrieziena punktā, un šajā sarežģītajā situācijā mums ir jābūt izlēmīgiem un mums ir jādod skaidrs signāls, sniedzot savu atbalstu. Maķedonija šobrīd saskars ar nopietnu uh, politisko krīzi, kuru pasliktina vēl arī izaicinājumu drošības jomā, kas, protams, satricina jebkuru uh, politisko um, situāciju. Pēc neseniem notikumiem Kumanovo mēs zinām, cik nopietna situācija var sāsināties. Politiskajai krīzei valstī ir jāpievērš lielāka uzmanība arī no mūsu puses uh, ir uh, parādījušās ziņas par noklausīšanos, un tas ir jārisina attiecīgajām varas iestādēm. Vienlaikus arī ir nepieciešama politiskā atskaitīšanās, un mums ir jāanalizēs notikušais, mums ir nepieciešams panākt po lielāku politisko atbildību un politisko dialogu. Tas ir nepieciešams no visu politisko aprindu pārstāvjiem. Šādā valstī, kas saskars ar tik milzīgiem izaicinājumiem, ir ļoti nozīmīgi, lai demokrātiskās institūcijas un demokrātiskie mehānismi pienācīgi darbotos. Tas jo īpaši sakāms par parlamentu, kas ir tā platforma, kurā ir jāizteno politiskais dialogs un politiskā kontrola. Ir ārkārtīgi nozīmīgi, lai visi politiķi uzņemtos atbildību un rīkotos atklāti. Es, protams, te domāju politiķus Maķedonijā, bet arī politiķus mūsu pašu parlamentā. Lūdzu, paturēsim prātā, ka Eiropas integrācijas process šajā situācijā ir viens no tiem instrumentiem, kas varētu palīdzēt pārvarēt šo krīzi. Mums ir e, jāpanāk tas, ka Maķedonija atgriežas uz pareizā ceļa. Paldies! Liels paldies! Vai jūs piekritīsiet atbildēt uz zilās kartītes jautājumu? Glesus kungs to uzdos. Lūdzu, Glesas kungs. Jā, es labprāt gribētu kolēģim uzdot jautājumu. Vai uh, jūs uh, zinat, uh, ka uh, šajā reģionā, ja jūs zinat no datumu chronoloģiski, uh, kad no šī reģiona ir uh, pirmās ziņas, kad ir ieradušies iedzīvotāji? I don't know, please, explain to me. Es nezinu, atbild deputāts, lūdzu, paskaidrojiet man. Socialist and Democrat Group, Richard Howitt, deputy Richard Howitt. Tagad vārds uz divar pusminūtēm Richardam Hovitam, S&D grupas vārdā. Priekšsēdētāji, mēs tiekamies, eh, mēs tikāmies pēc nesenajām eh, starpnieku sarunām. Es arī eh, ar prieku piedalos šajā procesā. Runa ir par sanāksmi, kas notika vakar vakarā. Mēs runājām par šiem jautājumiem, eh, gan par iespēju iesaistīties padziļinātākā sadarbībā ar Eiropas Savienību, gan par citiem jautājumiem. Mēs runājām eh, par daudziem aspektiem. Vispirms jau runa bija par eh, boikotu, bet mēs nevaram īstenot uh, šādu rīcību. Tā noteikti nav pienācīga atbildes reakcija. Otrakārt, man politiskā grupa nekad nav atbalstījusi nekādus uh, parlamentāros uh, boikotus. EPP grupas pārstāvi, pārstāvjiem un Kukan kungām būtu jābūt tikpat disciplinētiem. Nevajadzētu visā vainot opozīcijas pārstāvis. Neviens um, Eh, nepiemin to, ka šis noklausīšanās process ir pilnībā safabricēts un um, ir nepieciešams saukt pie atbildības vainīgos reformas um, tiesu sistēmā, um, mediju jomā, pilsoniskās sabiedrības jomā. Par tiem jau ir ticis runāts progresa ziņojumos un rīcības programmās. Tātad mums ir tik tiešām jāsaprot, kāpēc šoreiz būs citādi. Ja opozīcijas līderi tiek ieslodzīti, eh, tad mums ir jāizrāda ne tikai solidaritāte, mums ir jāsaprot, ka runa ir par demokrātiju, kas ir uz spēles šajā valstī. Priekšsētāji, eh, pagājušajā um, nedēļā es viesojos Kumanovā, un es varēju pārliecināties par to, kā izskatās šī vieta pēc neseniem notikumiem Daudz ģimenes ir cietušas uh, traumatisku pieredzi eh, notikušajā, un mēs saprotam, ka uh, šis ir notikums, kas ietekmēs visu sabiedrību. Uh, daudz teica, ka viņi baidās par to, ka tas varētu apdraudēt politisko stabilitāti. Uh, Es vairāk kārt esmu uzsvērs to, ka eh, tas, ka Eiropa vilcinās uzsākt iestāšanās sarunas, um, pasliktina situāciju. Šis ir brīdinājums. Tas, kas notika Kumanovā un kas notiek valstī, varbūt nav uh, tieši Eiropas Savienības atbildība, bet ja mēs vēlamies, lai uh, iestāšanās valsts, kandidātu valsts uzņemtos savu politisko atbildību, tad mums ir jāuzņems arī savu atbildību. Paldies! Liels paldies! Tagad ECR grupas vārdā Džambāts kungs uz vienu minūti. Lielas paldies priekšsēdētāji! Cienījamie kolēģi, vispirms es vēlētos um, pateikt, ka es vēlos izteikt līdzjūtību. Uh, to cilvēku ģimenēm, kur cietuši no notikumiem. Otrakārt, es vēlētos izteikt savu atbalstu teritor teritoriālajai integritātei šajā valstī. Šī valsts ir nonākusi vienā no sliktākajām politiskajām krīzēm, un par to ir atbildīga valdība. Valdība ir atbildīga arī par korupcijas gadījumiem, par, eh, par eh, šiem te um, ierakstiem, kas tagad ir nonākuši publiskajā telpā. Tāpēc eh, varas, iest, varas pārstāvjiem ir jānāk klajā ar publiskiem paziņojumiem un jāpaskaidro sabiedrībai, kas ir noticis. Šī valsts cer iestāties Eiropas Savienībā, bet tas ir iespējams tikai eh, tad, ja kaut kas tiek mainīts, ja netiek ļaunprātīgi izmantot vēsture, ja netiek um, neievērotas cilvēka tiesības, Netiek domāts arī par um, ļoti daudziem Bulgārijas pilsoņiem, kas ir saistīti ar šo krīzi. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Es uzklausīju ļoti uzmanīgi, ko jūs teicāt, uh, Žambarskī kungs, bet nezinu, vai jūs tik tiešām uzskatāt, ka bijusi Dienvidslāvijas republika Maķedonija, ka tā ir jākļūst par Eiropas Savienības sastāvdaļu, ka to vajadzētu nos iestāties NATO un vai tas būtu noderīgi kaimiņu valstīm un arī Grieķijai uh, sniegt uh, Maķedonijai atbalstu šajā ceļā. Un kā draugiem, jūs zinat, kāpēc mēs to sakam, kāpēc es saku Maķedomiju un nevis uh, Fairam. Paldies! Уважаеми колега, доколкото разбрах въпроса, да, смятам, че при изпълнението на... Дārgie kolēģi, ja mēs runājam par iestāju Eiropas Savienībā, ir jāvēro pamatiesības un, protams, arī ES pamatvērtības. Un īstenībā Maķedonijai iestāja būtu vienīgā uh, iespēja saglabāt savu integritāti. Uh, neapšaubāmi ievērojot eh, partnerattiecību nolīgumu klauzulas. Paldies! Un tagad Alde grupas vārdā Ivo Vaigls, divas minūtes. Spoštovani predsedujoči, spoštovani gospod komisār, tudi jaz. Paldies, priekšsēdētāji, eh, komisāra kungs. Es eh, arī gribētu jums pateikties par eh, jūsu labajiem priekšlikumiem un par to, ka eh, tik skaidri ievadījāt šīs debatas. Pavisam nesen parlaments ar lielu vairākumu eh, atbalstīja Maķedoniju kā valsti, kur mēs gribētu redzēt Eiropas Savienības sastāvā un norādot, ka šī valsts izpild lielāko daļu kritēriju, lai varētu uzsākt sarunas par tās iestāju. Uh, Ja tas vēl nav noticis un realizējies, tas ir pateicoties šim, uh, uh, šim absurdiem konfliktam. Šīs dienas debatas, diemžēl, ir ne tikai par šo vēlmi uh, pozitīvā veidā atgriezties pie Maķedonijas kā kandidāta valsts paveiktā pie progresa, bet m, diskusiju iemesls ir krīze un Kumanovā notikušā šaušana etniskās un uh, starp uh, etniskās problēmas joprojām pastāv šajā uh, valstī. Un jāņem vērā arī islamas, islama šovinismu draudu un tāpat arī Maķedonijas izmantošana Krievijas ģeostrateģiskajos plānos. Situācija Maķedonijā ir labāk jāizprot, jāanalizē no Eiropas Savienības puses, nepieciešams rast kompromisu šīs valsts sakarībā un visbeidzot atsākt uh, uzsākt sarunas ar Maķedoniju. Nepieciešams atbalstīt Maķedoniju tās ceļā uz uh, kandidātu valsts statusu NATO ietvaros. Runājot par uh, tās attiecībām ar Grieķiju, uh, savu kaimiņu valsti, šī valsts, kura ir pelnījusi mūsu atbalstu, viņai vajadzētu aizmirst savas pārāk tiešās intereses saistībā ar savu kaimiņu valsti. Un arī albāņu izcelsmes eh, cilvēki ir saņēmuši draudus, ja viņi bloķēs Maķedonijas iestāšanos eh, NATO. Domāju, ka Macedonijas eh, politiķi, kas ir atbilst, atbildīgi pār šo politisko iekšējo krīzi valstī, viņiem ir jāoņemas, jāuzņemas atbildība par šīs valsts Eiroatlantisko nākotni. Un Vai jūs pieņemat uh, zilās kartītes jautājumu? Lūdzu. Tadevs kungs. Paldies. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju, ko jūs teicāt, un es sapratu, ka tas ko jūs teicāt, ir Grieķijas eh, problēma ar šo valsts nosaukumu. Ja kaut kas tāds notiktu jūsu valstī, ja Skopjai būtu teritoriāls eh, prasības eh, pret jūsu valsti, un ja tas skartu jūs, jūsu valsti, vai jūs tik vienkārši varētu teikt to, ko jūs nu pat teicāt par manu valsti? Paldies! Lūdzu, atbildēt uz jautājumu. Like to... Es tikai gribētu pateikt, ka mūsu šajos laikos, es domāju, mums ir daudzi, daudz svarīgāki jautājumi. Domāju, ka šī problēma ir uh, tā kā tāds mākslīgs konflikts, un es uh, labāk uh, liktu tam uh, punktu. Tam vairs nav nekādas jēgas. Paldies. GUE NGL Group, uh, deputy Sofija Sakorafa. Un tagad uh, Sakorafa kungs, uh, GUE grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Pirms vairākiem mēnešiem par uh, progresa ziņojumu fāram sakarībā tika runāts par negatīvo situāciju valstī un uh, tika norādīts, ka nu, tas nekādā veidā nepalīdz uh, nevirz uz priekšu notikums Kumanovo un notikumi, manuprāt, tikai vissliktākajā veidā pasliktina šo situāciju. Cilvēktiesības un tiesiskums tiek burtiski sabradāts mūsu kaimiņu valstī. Un tāpat arī labu kaimietiecību princips tiek grauts, tāpat arī demonstrēts demokrātijas trūkums šajā valstī. Un tāpēc mums, kā Eiropas Savienībai, jāvērš uzmanību uz uh, visiem pārējiem jautājumiem un lietām, kas tiek uh, izdarītas. Mēs nedrīkstam nekādā veidā izplest, uh, paplašināt šo taģisko situāciju un nedrīkst pieļaut šīs politikas turpināšanos. Es domāju, ka tas eh, tikai grauj Eiropas Savienības pamatprincips. Mēs nedrīkstam zaudēt šo fokus punktu un mēs nedrīkstam pieļaut progresu un attīstības kavēšanu šajā valstī, ko sauc Fairam. On behalf Greens. Zaļo grupas vārdā. Uh, eh, Mašrika kungam vārds. Paldies priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi. Mēs zaļo grupā esam pilnīgi vienprātīgi piekrītam kolēģiem, kas uh, saka, ka situācija Maķedonijā ir ļoti nopietna un uh, pastāv pat tālākī draudu riski. Krīze, protams, ir uh, reģionāla savā izcelsmē un tāpat laikā tas nav pārsteigums, ka valsts, kas desmit gadus gaida lai uzsāktu sarunas priestā Eiropas Savienībā, ka tā zaudē savu politisko līdzsvaru. Maķedonija eh, ir kļuvusi par tādu kā Velsas princi, eh, iestājā Eiropas Savienībā. Tātad jau desmit gadus eh, tiek gaidīts. Kaut gan es atbalstu šo Grieķijas Grieķijas valdība, kas pārlauž, maina šo nepārtraukto politiku, es domāju, ka šī tomēr ir kolosāla iespēja Grieķijas valdībai un pārskatīt savu politiku attiecībā uz Maķedoniju. Es pozitīvi vērtēju mūsu trīs kolēģu centienus censties Maķedonijas politiskos līderus likt pie sarunu galda, bet tomēr šis solījums turpināt sarunas šobrīd nav pietiekams. Maķedonijas valdībai nekavējoties ir uh, jāuzsāk caurskatāma uh, un uh, skaidra izmeklēšana attiecībā uz Komanovo notikušo traģēdiju un attiecībā uz krīzes situāciju kopumā. Ja viņi to nespēs darīt, tad viņiem ir jāatkāps un kādam citam vajadzētu to darīt. Mēs uzskatām, ka Maķedonijas politikā vēl ir daudz darāmā, bet šis darbs ir jādara tieši tagad un tūlīt. Paldies! Uh, thank you. Uh, do you accept uh, blue? Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Sakurafas kundzes? Please. Lūdzu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα σας θυμίσω κύριε συνάδελφε. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu atgādināt jums, cienījamā kolēģi, kaut ko, ko vēstnieki teica pēc tikšanās ar Gorevska kungu Viņa teica, mēs paužam savas bāžas premjerministram, bet valdība nav spērus nekādus soļus uz priekšu šajā jautājumā attiecībā uz tiem apgalvojumiem, kas ir izvilzīti eh, pret valdību. Tad rodas jautājums, cik apņēmības pilns, eh, pilna ir valdība saglabāt, pieturēties pie šīm Eiropas un Atlantiskās Savienības vērtībām. Gribētu atgādināt vēlreiz, ka Grieķija atbalsta Uh, Fairam uh, nākotni Eiropā, runājot par uh, kaimiņattiecībām un demokrātiskām vērtībām, varbūt vajadzētu pārtraukt šo joku par to, ka varētu vest sarunas ar valstīm, kuras pārkāpj starptautisko tiesību principus un kuru valdībām nav ne mazākā nolūka pieturēties pie Eiropas Savienības vērtībām. Paldies! Es gribu tikai atgādināt, ka ir laika limits uzdodot zilās kartītes jautājumu, un tas ir 30 sekundes, saka priekšsādātājs, un tas ir maksimālais laiks. Eh, dod vārdu atbildēji. Paldies par šo atgādinājumu, saka runātājs. Jā, mēs eh, pilnībā piekrītam, bet jāsaka, šobrīd nenotiek nekādas sarunas attiecībā uz Maķedonijas iestāju tieši tāpēc, ka Grieķija bloķē šo jautājumu. Paldies! Uh, thank you. Paldies. Eh, FDD grupas vārdā. Batenkungs, viena minūte, lūdzu. Paldies. Komisija, paldies. Komisija aprakstīja šo situāciju bijušajā Maķedonijā. Slepkavības ziemeļos, ilgo politisko krīzi, un acīm redzot šeit nav uzsvērts pietiekami nopietni, kādas ir problēmas, taču Eiropas Savienības sūta juridiskos ekspertus, lai izmeklētu šīs problēmas. Komisija ir pārliecināta, ka Fairam var nostāties uz pareizā ceļa visai ātri ceļā uz pievienošanos. 11. martā parlaments taču atbalstīja Fairam progresa ziņojumu. Tāpat kā daudzas citas valsts, nav jau tik svarīgi, cik korumpēta ir šī valsts no Eiropas Savienības viedokļa, ir svarīgi, ka tas mums pievieno impērijai jaunu valsti. Nu, skatīsimies, ko juridiskie eksperti darīs, lai viņiem veicās. Paldies! Paldies! Zariana Palovs. bīstamās tendences Fairam un reģionā nav nekāds pārsteigums. Tas ir turpinājums ASV, NATO un Eiropas Savienības iejaukšanās procesam. Ekspansionisms, eksploatācija, Kosovas protektorāta izveide, nacionālās robežu pārmaiņas, buržuāziskās valdības kas piekopj pretstrādnieku politiku, tas viss ļauj pārdalīt vērtības lielajiem uzņēmumiem. Viņu interesēs sacensībā ar ASV un Krievijas monopoliem ir uzturēt šādu stāvokli. Cilvēki sociālismā dzīvoja mierīgi, kapitālismā viņi ir iemantojuši barbarismu, eksploatāciju un nabadzību. Mums ir jāizbeidz šī imperialistiskā politika. Un Fairam un citu valstu pievienošanās Eiropas Savienībai neko nedos. Paldies! Peterlis kungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Es sākumā gribētu pateikties komisāra kungam uh, Stilienidis kungam par uh, viņu ļoti skaidriem izteikumiem attiecībā uz uh, Maķedonijas, Maķedoniju un par to, ka konflikts ir izraisījis stipru politisko krīzi un Eh, sarunu uzsākšana šobrīd ir bloķēta. Pēc eh, traģiskajiem notikumiem Kumanovo šīs valsts eh, stabilizācija kļūst ar vien svarīgāks uzdevums pašai valstī un reģionam kopumā. Šai ziņā es politiski vērtēju un atbalstu politiskā dialogu uzsvēršanu starp opozīciju un valdību, ņemot vērā, iekļaujot arī tur Albānijas maķedoniešu partiju, lai normalizētu situāciju Maķedonijā un lai politiskās debats eh, notiktu uz tādiem līdzvērtīgiem pamatiem. Es eh, pateicos eh, Rēna kungam un Kukanam un Vaigla kungam par visiem viņu centieniem šajā virzienā un es domāju, ka ļoti labā gaisotnē notiks šīs sarunas un es aicinu veikt koordinētu darbu, lai vienreiz pa ilgiem laikiem būtu iespējams nodrošināt parlamentās komitejas, kopīgas parlamentās komitejas darbu. Lai nodrošinātu politisko stabilitāti un labākas kaimiņa attiecības un uh, Eiropas perspektīvas šai valstī, ir nepieciešams uh, sasniegt uh, taustām progresu šajā valstī. Ir jādara viss iespējamais, lai neizvērstos atkal, lai nerik, netiktu radīti iemesli kaut kādiem jauniem konfliktiem, un arī pa zemu novērtēt šo starp etnisko un starp eh, reliģisko situāciju eh, Rietumu Balkānu valstīs, eh, stabilitātu un drošību un Eiropas perspektīvu Maķedonijai, bijušajai Dienaslāvijas republikai ir tās interesēs, un tas nav tikai šīs valsts atbildības jautājums. Paldies! Uh, Vai pieņemsiet zilo karti no Senadīnas kunga? Sinadinas kungs, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es gribēju jautāt kolēģim, kad viņš runā par maķedoniešiem. Es esmu Alzis Kastorijā, kas ir Maķedonija, Grieķijas Maķedonijas daļa. Ko, kādā vārdā tā viņš sauks mani no Skopjes vai? Varat atbildēt? Paldies! Eh, Maķedonijas eh, Grieķijas eh, daļa attiecībā uz to es nevaru iedomāties, kā jūs tur varētu kādu saukt, kas ir no Skopjas. Mums katram ir sava identitāte un mēs visi varam to paust. Kurts Fleckensteins lūdzu tagad. Dentā. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, kungs, dārgie kolēģi, kolēģis. Arī es vēlētos pateikties kolēģiem Hovitam, Vaiglam, Kukanam, komisāram Hānam par viņu pūliņiem, kas tika ieguldīts sarunu vešanā. Viņi mēģināja būt vidutāji. Protams, tas ir ļoti grūts uzdevums vienoties par eh, jaunu sākumu, nepieļaut to, lai valstī rodas pilnīgs haoss un lai mierīgi protesti pāraug vardarbīgos. Es pats biju nedēļas nogalē Skopjē un redzēju, kā desmitiem tūkstoši cilvēku izgāja ielās, lai panāktu pārmaiņas, lai būtu vairāk demokrātijas, vairāka tieslietu neatkarīguma, mediju brīvības un vairāk uh, tiktu darīts cīņā pret korupciju un noziedzību. Un Netik svarīgi bija tas, ka tur uzstājās sociāldemokrāti, bet arī tas, ka tur bija cilvēki no NVO, cilvēki, eh, kas pārstāvēja ļoti atšķirīgas etniskās grupas, un demonstrācijas norisinājās mierīgā garā. Arī eh, policisti un eh, iestāžu pārstāvji uzvedās ļoti mierīgi un neizmantoja vardarbību. Es domāju, ka mums vajadzētu. Uh, atbalstīt Maķedonijas centienu ceļā uz ES. Protams, mēs eh, esam savās domās eh, kopā ar tiem, kas zaudēja savus piedarīgos Komānavā. Es domāju, ka šeit nevajadzētu runāt par etnisku konfliktu, bet gan par noziedzību, un tādēļ nevajadzētu izvēlēties eh, tādu aplamu vārdu. Uh, aplams vārdus un to aprakstīt kā etnisku konfliktu. Mums jādomā arī par kompromisiem. Abā, visām pusēm ir jābūt gatavām uz tiem iziet, ne tikai vienai. Bet eh, nebūsim iluzori, tā tad neviens eh, Eiropas Savienības valdības vadītājs nepārdzīvotu ko tādu, ja par viņu un viņa valdības eh, darbu tiktu uh, Eh, bijusi zinām tāda pati informācija kā par eh, šiem noklausīšanās skandāliem. Paldies! Abrundete. Uh, eh, on behalf of ECR Group, Mr. Nikolai Barekov, one minute, take a floor, please. Barekov kungs. Paldies! Kā Bulgārijas republikas pārstāvis esmu satraukts par šiem eh, centieniem un notikumiem, eh, ka šis reģions kļūst par tādu kā politisko ķīlnieku. Pat eh, Krievijas ārlietu ministrs Lavrovs šodien ir paziņojis, ka ir domas par Maķedonijas sadalīšanu, un tas ir absurdi. Etniskā konfrontācija Eh, radīs eh, tikai vēl smagākas eh, negatīvas sekas visam reģionam. Šīs valsts vienīgais ceļš ir Eiropeisks ceļš, garantējot arī minoritāšu tiesības jo bulgāru minoritātes tiesības eh, šobrīd netiek ievērotas attiecībā un salīdzinot ar citām minoritātēm. Mēs, protams, izsakām līdzjūtību visu bojāgājušo vecākiem, bet eh, simtiem tūkstošu Bulgārijas eh, tautības cilvēku ir apdraudēti valstī, kura ir ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā. Kā mēs varam to pieņemt, ja viņa cilvēktiesības tiek mīdīts ar kājām? Paldies! Uh, do you accept blue card from Mr. Vai pieņemat uh, zilās kartītes jautājumu no Dievs kunga? Yes, yes. Jā. Paldies. Paldies, ka pieņemat man jautājumu. Jūs teicāt par politiskajām interesēm, par kurām, par kuru ķīlnieki ir kļuvusi Fairam, ja Maķedonija. Vai jūs varētu izskaidrot, ko jūs domājat? Varas iestādes neatbilst Kopenhāgenes kritērijiem, bet neiet šajā virzienā, vai jūs domājat par kaut ko citu. Paskaidrojiet. Да, благодаря за въпроса. Имам предвид. Paldies par šo jautājumu. Es eh, gribētu minēt šeit sarunu starp Maķedoniju un Eiropas eh, Savienību. Esmu Bulgārijas eh, pilsonis, Eiropas parlamenta loceklis un trīs ceturtais māmas ģimenes locekļu ir dzimuši Maķedonijā. Un šai valstī vajadzētu kļūt par uh, dalību valsti, un šai valstī vajadzētu respektēt visu minoritāšu, arī Bulgārijas minoritāšu tiesības. Paldies! Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege. Važno je napomenuti da... Kolēģi, ir svarīgi šeit atzīmēt, ka pēc Kumanovas traģiskajiem notikumiem nekādu etnisku konfliktu valstī nav bijis protesti, sāsinātā atmosfēra nav novedus pie kādām cīņām vai grautiņiem. Tas nozīmē, ka valsts ir civilizēta un var iziet no šīs situācijas. Protams, varas iestādes var mainot, bet arī Eiropas cerības, pievienošanās cerības ir tālāk nekā pirms desmit gadiem. Tāpēc es aicinātu jūs ļaut Maķedonijai redzēt Eiropisku nākotni, un paldies Kukanam, Vaidām kungam un pārējiem, kas ar to nodarbojas. Lunačeka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāri, dāmas un kungi, domāju, ka visus uh, šokēja tas, uh, ka vairāk cilvēki tika nogalināti Kumanovā pirms dažām dienām. Jā, situācija ir briesmīga, ir atdzīvojušies pagātnes rēgi, un visi šie noziegumi ir jāmeklē un jāizmeklē, un ir jāizmeklē arī tas, ka varbūt tur ir bijis Krievu ieteikme, un ka tas viss ir uh, bija, bijis inscenēts, un ja valdība, ņemot vērā pret to izvirzītās apsūdzības, nevar šo šo lietu izmeklē, tad tai patiešām ir jāatkāpjas. Un ir divi jautājumi, kas ir neapšaubāmi. Uzbrukumi Kumanovā nebija islamistu musulmaņu inscenēti, tie bija vienkārši noziedznieki, un tas nebija arī etnisks konflikts. Un patiešām ar gandarījumu pagājuši svētdien skatījos, kā slāvu un albāņu maķedoniešu Skopjā demonstrē plecu pie pleca bez jebkādas vardarbības. Un gribēju pateikt arī Eiropas tautas partijai, beidziet vienreiz aizstāvēt savas politiskās saimes politiķus, kas ir atkāpušies no demokrātijas un tiesiskuma. Paldies! Accept, uh, Paldies, vai pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Karska kunga? Mr. Karski, take a floor, please. Lūdzu, vārds jautājumam. E, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Jā, man ir jautājums Lunačekas kundzei. Viņa nāk no Eiropas valsts, kas ir pietiekami tālu no Balkāniem. Kāds ir jūsu viedoklis par valsts nosaukumu? Ir taču grūti dzīvot valstī, ja jūs nezināt, kāds ir tās nosaukums. Kā jūs šo jautājumu redzat? Paldies! Paldies Karska kungam par šo jautājumu. Tas man ļauj runāt par to jautājumu daļu, par ko es nevarēju parunāt pirmajā minūtē. Es atbalstītu visus, kas aicina Grieķijas valdību, Sirijas valdību, ko mūsu grupa lielā mērā simpatizē cīņa par taupību, sociālās situācijas savešanu kārtībā. Taču valdība varētu veikt arī kaut ko šajā vienošanās jautājumā, kas atvērtu sarunu ceļu Maķedonijai. Paldies, Korālkungs! Paldies! Bet viņi taču tikās šeit, Repskis šeit bija, viņi mēģināja runāt par šiem jautājumiem ar vidutājiem, bija grūti abām pusēm sarunāties, jo viņi ir iesaistīti diezgan asā diskusijā. Fairam notiek noziegumu uz ielām, un tas ir daļēji rezultāts desmit baniem cerībām, kas nav piepildījušās. Cilvēkiem ir bijuši jā. Ja, valstī bijis jāiet uz tiesiskas valsts pusi, bet viņi ir gājuši pretējā virzienā. Un jautājums par to, ko mēs šeit darām, ļaujot aizritēt tik daudz laikam. Es atbalstītu Lunačekas kundzes aicinājumu Grieķijas valdībai spērt kādu soli šajā virzienā. Paldies! Sinadīnas kungs. 12. gada decembrī Eiropas Eiropadomi pieņēma vienprātīgu lēmumu, ka Fairam ir jāsāk reformas, jāievēro mierīgas kaimiņa attiecības un jāatrisina ANO paspārnē valsts nosaukuma jautājums. Grieķija taču nevar atteikties no 2000 gadu vēstures ko varētu mainīt situāciju Fairam. Vai cilvēki domā, ka vārds valstī nodrošinās vieta Eiropas Savienībā? Fairam ir problēmas ne tikai ārpusē, bet arī valsts iekšienē, un mums ir jādomā par to, kāpēc Fairam ir problēmas ar Grieķiju un Bulgāriju un arī Albāniju par vēsturiskiem jautājumiem. Es domāju, ka tas viss ir jāats, jāpatur prātā. Esmu bijis daudz kur, un jūs arī tur varētu braukt un runāt par aķeroniešiem, un tad uzklausīt atbildes ir ļoti grūti Grieķijai pieņemt šo situāciju, ka Grieķi it kā bloķē Fairam virzību uz Eiropu. Paldies! Astievičus kungs. Hmm. Priekšsēdētāji kungs, paldies, ka pieņemat man zilās kartas jautājumu. Šī nav filozofiska diskusija par valsts nosaukumu, par to, kas ir dzimis kur, kurā Maķedonijā. Dažas valsts ir atzinušas Maķedoniju kā Maķedoniju. Taču mans jautājums ir, mēs runājam par reģionālo sadarbību un praktiskām lietām divpusējās sadarbības ietvaros. Un man ir jautājums jums, kādi praktiskie soļi no Grieķijas puses ir spērti, lai iesaistītu Maķedoniju Fairom reģionālajā sadarbībā un reformu attīstībā. Es neticu, ka Fairam vajag izvirzīt kaut kādas prasības kaimiņu valstīm pret trīs valstīm, kuras es jau minēju. Prēdiskungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jau iepriekšējās diskusijās par Maķedonijas teica, ka kaut gan eh, te ir runa par progresa ziņojumu šīs valsts sakarībā. Mums ir grūti izmantot šo vārdu, varbūt jāsaka stagnācija, nevis progress. Un tagad jāuzdod jautājums, vai te nav runa par ko vēl ļaunāku, ņemot vērā politisko sarežģītību valstī un krīzi, kura turpinās. Un lielākā problēma Maķedonijā ir kompromisa kultūras trūkums nenotiek paties dialogs. Es kā citi kolēģi pozitīvi vērtēju to, ka nu, tāda trojka trīs Eiropas parlamenta deputāti cenšas uh, atbloķēt uh, šo situāciju, Kukāns, Vaigls un Havets, uh, mūsu kolēģi, bet no otras puses jājautā, varbūt, ka tā ir sociāla stratēģija, kuri ar tādām būtiskām figūrām dodas, tā teikt, ielās, lai uh, apstrīdētu esošo valdību. Nu, nav grūti saprast šādu attieksmi. Un man ir prieks, ka Lunačekas e, kundzi interesē attiecības starp tautas partiju un uh, tiesiskumu, bet es gribētu, lai viņai būtu šāda pat attieksme arī attiecībā uz uh, sociālistu premjerministriem Eiropā ar valdībām, kas ir viņa valstīs, kā piemēram Rumānijā. Uh, tur ir ministrs, kas ir notiesāts, piemēram, varbūt jūs esat dzirdējuši par to, bet es domāju, ka jābūt godīgiem, taisnīgiem un neizmantot uh, ielas, lai demolētu, sagrautu institūcijas. Un tas nav jautājums šeit par tautas partiju, tas ir uh, smagas krīzes jautājums. Un uh, gribu piekrist uh, attiecībā uz uh, uh, sociālistu un citu teikto, te ir tāds ļoti sarežģīts, uh, bīstams uh, aspekts šajā krīzē. Uh, Jūs to labi zinat. Reģions var kļūt eksplozīvs jebkurā brīdī. Multumesk. Uh, do you accept blue card? Paldies. Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu no Lunačekas kundzes? Lunaček, take a flop, please. Lunačekas kundze, jums vārds. Thank you. Mr. Preda, one... Fredas kungs. Viena lieta, mēs kā zaļie, mēs krusējām sociāldemokrātus zaļos un arī dažkārt paši savu, savas valdības. Tā ka tā nav problēma, nesatraucieties, ko es domāju eh, savos izteikumos. Un es šeit neatsaucos uz vakardienas debatēm, kādas mums bija ar Orbanu kungu, bet eh, runāju par Grēska kungu. Mēs sakam, ka daži no jūsu politiskās ģimenes joprojām ir viņa pusē, kaut gan viņš eh, ir. Uh, tā ļoti autoritāri uzvedies, rīkojies ne tikai pēdējo mēnešu laikā, un to, manuprāt, jums nevajadzētu aizstāvēt. Vienu dank. Paldies. Lūdzu, jums uh, atbildēja vārds. Paldies. Es negribu tagad pārveidot šīs debatas, uh, kuras ir par uh, smagu krīzi valstī, kas mums ir ļoti svarīgi, nevajag tās pārvērst par debatēm par tautas partiju. Es domāju, ka uh, Uh, ir nepieciešama, jā, nu, protams, laba stratēģija vienmēr ir meklēt šādu grēkāzi, lai atbloķētu politisko situāciju, jūs uh, politiski esat vājāk, un jūs tagad gribat pārņemt šo politisko darbu kārtību savās rokās. Paldies! Lisk. Liels paldies! Vai jūs pieņemat nākošo zilās uh, eh, kartīts jautājumu no Danbarskī kunga? Lūdzu. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Vai jūs nesaprotat, ka te neiet runa par konfliktu starp zaļajiem, tautas partiju vai kādu citu Eiropas partiju? Te ir runa par eh, valsts eh, teritoriālo integritāti Balkānu reģionā. Tie, kas dzīvo Balkānu reģionā, labi saprot, par ko iet runa. Iet runa par eh, starpetnisko konfliktu, kas ir ārkārtīgi bīstams. Te ir runa par cilvēktiesību pārkāpumiem un korupciju. Tātad. Uh, problēma nekādā veidā nesaistās ar uh, labo vai kreiso nostājām, bet te ir runa par teritoriālu un etnisku jautājumu. Paldies. Prēdiskungs, lūdzu, jums vārds. Pilnībā piekrītu, un jāvērš uzmanību uz Maķedēniju no otras puses. Nekād nevar aizmirst to, ka var arī izdarīt sliktu, veicinot, aicinot uh, Balkānos uh, dažādas valsts uz risinājumiem, kuri uh, mm, ir ideoloģiski atbilstoši, un te mums ir pietiekam daudz, eh, piemēram, jau bijis nesenā pagātnē. Paldies! Multumesk, uh, poitofo... Paldies! Reglamenta jautājums, Fantoris kungs. So, kirie prodre, nomizo, ti egin... Priekšsādātāji, paldies! Es uzskatu, ka zilā kartīte ir ļaunprātīgi izmantota. Es nesadzirdēju nevienu jautājumu no Lanačekas kundzes, es tikai dzirdēju šo politisko retoriku. Tas arī viss, paldies. Efharisto. Eh, um... Paldies, Stanišev kungs, pusotra minūte, lūdzu jums vārds. Micro, please. Mikrofonu lūdzu ieslēdziet. Is it working now? Okay. Uh, honorable Chair. Priekšsēdētāji, komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Uh, kādreiz bija laiki, kad um, Maķedonija bija viena no avangarda valstīm virzībā uz Eiropas iestāja Eiropas Savienībā mm, no Rietumu Balkānu valstīm, bet šobrīd mēs redzam, ka tur ir dziļa politiskā krīze, un mums vajadzētu apzināties, ka tā nav tikai tāda brīdī, šajā brīdī samilzus situācija, bet tas ir ļoti būtisks jautājums, kas saistās ar Eiropas pamata idejām. Un mums jāuzdod sev jautājums, kā mēs nonācām pie šādas situācijas un kā Eiropas Savienība par zemu novērtēja to, kas notiek Maķedonijas republikā jau krietnu laiku. Runājot par valdību, kas izveidojas diezgan autoritāru režīmu, kas apspiež masu mēdījus, ekonomisko situāciju un kas liek spiedienu uz tiesu sistēmu. Un tā ir ļoti smaga problēma. Es svētdien biju uh, pasākumā Skopjē, Es nebiju tur, lai kādu mācītu vai tam līdzīgi. Es uzklausīju cilvēkus, tikos ar cilvēkiem no dažādām etniskām grupām, ar dažādiem politiskiem uzskatiem, no nevalstiskām organizācijām, masu informācijas līdzekļiem. Viņi tur visi bija kopā un pastāvēja un aizstāvēja demokrātiskās vērtības. Viens no runātājiem, kas bija no studentu kustības, teica, ka te nav runa par varu, Te ir runa par to, kā valsts funkcionēs, un šo situāciju nedrīkst atkārtot. Tas mums ir jāņem vērā mūsu uh, attieksmē pret situāciju Maķedonijā, jo krīze ir dziļa un Eiropas Savienībai ir sava atbildība. Paldies! Paldies! Jusmanovas kundze, uh, viena minūte lūdzu. Председател, уважаеми колеги, лидерът на Българската либерална партия Paldies, priekšsādātāji, cienījamie kolēģi. Liberāla partijas līderis Mestan Kungs gada sākumā uzrakstīja vēstuli, kas adresēta visiem liberālo partiju vadītājiem Bulgārijā, un tur ir rakstīts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu atvērt durvis visām Balkānu valstīm, un tāpēc mēs aicinam veikt tādu proaktīvāku Eiropas politiku, politiku, kura uh, ir virzīta uz teritoriālo vienotību Balkānos un mieru. Mums ir jāatrisina šī politiskā krīze Maķedonijā, jo Maķedonijai ir jāvirzās uz uh, Eiropas vērtībām, jāiet šo ceļu. Mēs varam dot labu piemēru šai sakarībā. Bulgārija ir veikusi tādu uh, mīkstu pārēju no totalitāra režīma uz demokrātiju, un es domāju, ka uh, demokrātijas un cilvēktiesību ievērošanas uh, ziņā mēs varam paieties viens otram pretī. Bonanno. Žans Luka Bonanno lūdzu. Paldies. Es vēlētos sveikt mūsu skatītājus, mūsu deputātus. Nu, paskatieties, cik daudz deputātu šeit uh, atrodas. Jūs zinat, cik izmaksā viss šis joks? 200 miljonu eiro gadā. Tā ir Eiropa. Tālāk. Fairom. Fairom nevis Maķedonija. Neviens nerunāja par to, kādas ir ASV intereses šajā gadījumā. Uh, Proti, lai te nebūtu gāzes uh, cauruļvāts, varbūt, ka ASV ir organizējušas visus šos uzbrukums Fairom, jo nevēlas, lai cauruļvāts ietu caur šo valsti. Uh, un uh, tādā veidā varbūt uh, Fairom tiek grūsts Krievijas virzienā. Vai jums nešķiet, ka tie ir amerikāņi, kas mēģina te iejaukties, jo viņi jau vēlas valdīt par pasauli, un ja viņiem kaut kas neizdodas, tad viņi uzreiz uzkurina konfliktus? Nu, padomājiet par to vairāk, nevis vienkārši šeit uh, miedziet ciet. Paldies! Kovačev kungs, pusotra minūte. Благодаря ви много, господин председател. I'm sorry, I'm sorry, it's my mistake. Absolutely. Uh, Mr. Uh, Honorable Buonanno, do you accept blue card from Mr. Ivan Jakovčić? Yes. Vai jūs pieņemat uh, zilās kartītes jautājumu? Please, take a blow. Lijepo gospodin Bonano što ste prihvatili moju plavu kartu. Ja jednostavno... Paldies, Bono kungs, ka jūs pieņēmāt manu jautājumu. Es vairs nevaru šeit vienkārši sēdēt un nereaģēt. Es esmu deviņos no rīta šeit ieradies. Es šeit sēžu visu dienu un te tika runāts arī par migrācijas politiku un tika teikts, ka tas ir tik būtisks jautājums un kādēļ tad zāle ir pustukša. Un tad, kad komisāra, kung, eh, tad, kad eh, kolēģis bija uzstājies, viņš vienkārši devās prom, un tas bija liekulīgi, tāpat kā jūsu uzstāšanās bija liekulīga. Tanie, e, bardzo proszę. E, e next blue card. Do you accept, uh, do you accept blue? Vai jūs ņems, atbildēsiet uz zilās kartītes jautājumu no Polčaka kunga? Lūdzu, Polčaka kungs. Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies Bono kungam, ka viņš atbildēs uz manu jautājumu. Man ir ļoti vienkāršs jautājums. Vai jūs te sēžat visu dienu plenāru sēdē? Paldies. But Es atvainojos, jā, nu, nezinu, vai tas bija saistīts ar šo jautājumu. Lūdzu, Bonano kungs. Bien. Lēnu, dovrā... Paldies. Varbūt jums vajadzētu kaut ko vairāk par mani uzzināt. Es Itālijā esmu uh, pilsētas mērs un esmu pēdējo 21 gadu to darījis. Nu, paskatieties, cik bieži esmu piedalījies sēdēs. Es esmu top 50 no visiem parlamentu deputātiem, kas visbiežāk apmeklē sēdes un arī visbiežāk piedalās balsošanā. Nu, es saucu lietas īstajos vārdos. Es neesmu liekulīgs un dažreiz es arī varbūt lamājos, varbūt paskatījos pasaku kādu biezāku vārdu, bet tas ir labāk nekā būt liekulim. Nu, citi smējas, citi jokojas, un citiem ir atkal pilnīgi vienalga, ko par to domā Eiropas pilsoņi. Paldies! Tagad esmu pārliecināts, ka tagad beidzot Kovačev kungs varēs runāt pusotru minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Политическият елит в Македония трябва да положи максимални усилия. Eh, Maķedonijas eh, politiskajā plāksnē šī prī, eh, krīze jāatrisina un jāatrisina ja visi iekšējie konflikti un tāpat arī starptautiskā plāksnē. Tāpat laikā ar nožēlu paužu, ka premjerministrs Grevski kungs ir attālinājis valsts no šī ceļa uz Eiropu, kaut gan vienmēr tas ir it kā veicināts. Nekādas labas gribas zīmes. Uh, Eh, nav redzamas, tāpat eh, tiesība ievērošana. Gluži pretēji. Eh, tiek veicināts totalitārs režīms un tiek ļoti agresīvā veidā uzspiesta pavisam jauna un cita identitāte. Eiropas interesēs ir uh, nodrošināt, lai Maķedonija būtu stabila un demokrātiska valsts ar neatkarīgiem masmēdījiem un lai tiktu garantēts arī aspekts un uh, cilvēku tiesības. Bet uh, Maķedonijas mm, pozīcija ir tāda dīvaina. Lavrovs ir uh, runājis par Maķedonijas sadalīšanu. Uh, Maķedonijas eh, pilsoņiem ir tiesības uz eh, caurskatāmu un demokrātisku valsts pārvaldīšanu, un eh, viņi nedrīkst būt kā ķīlnieki, lai varētu izdzīvot kāds politiskais līderis, kurš šķiet mēģina iz, iz, izrādīt, ka valsts glābējs. Paldies! Vai jūs pieņemat zilās kartītes jautājumu? Köszönöm szépen, hogy elfogadta eh, a kérdést, bár... Paldies. Paldies, ka es drīkst jums uzdot jautājumu. Es varu piekrist daudz kam noteiktā, bet ir kāda problēma. Vai jums šķiet pareizi, ka no vienas puses tā ir Maķedonijas atbildība uh, panākt progresu, un no otras puses visu vajadz, vajadzētu darīt visu, lai šī valsts varētu izpildīt savus uzdevumus. Tā tad vajadzētu piedāvāt Maķedoniešu Eiropas perspektīvu, vai jūs to arī tāpat nesaskatāt? man ir radies iespējas, ka nevar runāt tikai par vienas puses atbildības daļu. Atbildība ir jāuzņems abām pusēm, un nevar pateikt, jā, nu labi, lai viņi visu dara paši. Mr. Kovačev, take a floor, please. Kovačev, kungs, lūdzu. Uvažājami, gospodin kolega. Paldies, cienījami kolēģi. Atbildība šeit ir tāda dubulta un ir nepieciešams paust solidaritāti, bet tā kā Maķedonija ir neatkarīga valsts jau 25 gadus, uh, neskatoties to, Maķedonijai nav bijis iespēja nodrošināt labas attiecības ar saviem kaimiņiem, un tā nav demonstrējusi, ka tā vēlas un ka tā ir centieni veidot eh, attiecības balstītas uz labu gribu. Maķedonija tiecas uz tādu identitāti, kurai nav uh, vēsturisku sakņu, kurai nav vēsturiska pamata un ir skaidri redzams, ka pastāv konflikts. Tā tad uh, manipulēt uh, pagātni ir slikti nākotnei. Un tāpēc esam izteikuši rekomendācijas savā ziņojumā. Paldies! Pikulā. Pīkals kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Maķedonija ir maza valsts geogrāfiski ņemot, bet eh, šajā reģionā visu laiku kaut kas notiek. Raugoties uz Maķedoniju, mēs uz to raugāmies eh, arī ņemot vērā šo mūžīgo ķīviņu ar Grieķiju par valsts nosaukumu, bet ir arī terorisms, pilsoņi tiek novērot korupcija, tātad milzums dažādu citu problēmu ir grūti nošķirt partiju intereses no sabiedrības interesēm. Un to visu ir neiespējami atrisināt bez politiska dialoga, bet tāds pagaidām nav Nu, tāda ir reālā ainava, reālā situācija, un īstenībā Maķedonija vēlējās iestāties uh, Eiropā vēl pirms Horvātijas, tā iesniedz savu prasību jau pirms Horvātijas, bet, nu, joprojām nekur tālu nav tikusi. Es domāju, mums ir jāatrod pēc iespējas ātrāk politisks risinājums, un Eiropas Savienība var palīdzēt ar savu uh, atbalstu. Paldies! Paldies! Zapārskas kundze lūdzu, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Desmit gadu laikā Maķedonija ir uh, gaidījusi uz īstais sarunām ar ES. Pēc vēlēšanām pagājušā gadā arī Eiropas Savienībai ir jāuzņemas sava atbildības daļa par konfliktu. Uh, vēlēšanu novērotāji neatrada nekādus pārkāpumus. Bet Eiropas Savienības pārstāvju komentārus izmantoja tikai viena puse, uh, tādā veidā neievērojot vēlēšanu iznākumu. Piemēram, Nīderlandes vēstnieks teica, ka vēlēšana kampaņas laikā tika novērotas problēmas, jo cilvēki nenošķīra partijas un valdības aktivitātes. Nu, tad mēs varētu apšaubīt arī uh, vēlēšanu godīgu norisi pusē no ES dalību valstīm. Es esmu Maķedonijas draugs un es uh, biju valstī pirms dažām nedēļām. Tur ir milzīga iekšējā krīze, bet tā joprojām ir demokrātiska valsts un tā joprojām ir vieta Eiropas Savienībā. Es uh, lūdzu, lai uh, komisija sāk uh, nekavējoties iestājas sarunas ar Maķedoniju, un es lūgtu, lai Grieķi beidzot atrisinātu šo nosaukumu jautājumu un būtu piekāpīgi pret šo jauno republiku, jo Balkāna stabilitāte ir pilnīgi visu interesēs. Paldies! Plēnkoveča kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, paldies par jūsu uzstāšanos. Es gribēju paust savu atbalstu Maķedonijai. Mēs esam kaimiņu valsts, es nāku no Horvātijas un zināmā mērā mēs esam paralēls ceļus gājuši, lai nokļūtu Eiropas Savienībā. Un 2000. gadā jau tika strādāts pie asociācijas nolīguma ar uh, Maķedoniju, un 15 gadi ir pagājuši, bet tā joprojām nav ES uh, iestājusies. Un tas, zināmā mērā, arī izskaidro traģiskos notikums pirms pāris nedēļām. Uh, Un es domāju, ka valdībai vajadzētu uzņemties uh, savu atbildības daļu par visu to slikto, kas ir noticis, un domāju, ka pateicoties Hāna kungam un uh, citu veikuvam, uh, mēs varētu palīdzēt Maķedonijai izvairīties no turpmākajiem vardarbības uzliesmojumiem, kā līdzīgi Kumanovā notikušajam, un nevajadzētu arī uh, vardarbību mēģināt apspiest ar vardarbību. Tas ir ļoti būtiski šīs valsts nākotnē. Paldies, Milans Zvērs, lūdzu, uz vienu minūti. Paldies! Mm, Maķedonija ir uh, va, uh, valsts, kas jau gadu desmitiem ir uh, bijusi uz labas attīstības ceļa, bet tagad saskars ar šo krīzi. Tam ir divi iemesli. Pirmām kārtām politiskā kārtība un otrām kārtām pēc uh, sociālistu sakāves. Tagad uh, uh, viņus valdība apvaino sarunu noklausīšanā un citās uh, aktivitātēs. Jā, Bulgārijas un Slovenijas gadījumā varbūt kaut kas līdzīgs ir bijis, un uh, pat Slovenijā šie teroristu akti varētu būt uh, notikuši starpetnisku iemeslu dēļ. Maķedonijai ir jārisina šīs problēmas, balstoties uz tādu visaptverošu pieeju. ir nepieciešams eh, meklēt iespēju šo valsti iekļaut Eiropas Savienībā pēc iespējas ātrāk. Ja tas būtu bijis iespējams ātrāk, tad arī situācija būtu bijusi stabilāka, un eh, man ir bail, ka eh, Maķedonija tagad kļūst par dažādu, dažādām interesēm par to ķilnieku. Paldies! Paldies! Spirākī kungs, pusotru minūtu. Paldies! priekšsēdētāji, komisāra kungs. Tas apstāklis, ka kādreizējā Dienvidslāvijas uh, republika Maķedonija piedzīvoja to, kas notika Kumanovā, nozīmē demokrātijas deficītu. Fairom neievēro Ohridas nolīgumā teikto un neciena albāņu minoritātes tiesības. Un īstenībā ir vēl trakāk Opozīcijai nav bijusi balsa kopš vēlēšanām, un nav bijis arī neatkarīgas izmeklēšanas par telefonu noklausīšanos. Un mēs esam dzirdējuši, ka vairāki cilvēki pavada premjerministru un tiek runāts par ārvalstu iejaukšanos šajā valstī. Bet īstenībā arī eh, tas viss ir inscenēts, eh, tas pats arī ir attiecināms uz šo kāzes cauruļvadu, un īstenībā fakts ir tāds, ka netiek ievērots neviena albāņu tiesības, bet arī romu tiesības ir ierobežotas, un, protams, preses brīvība ir tikai tukša skaņa. Mums ir ļoti rūpīgi jādomā, ko mēs darīsim ar kandidāts valsts statusu Maķedonijai. Ir eh, jāmazina šī spriedze, bet vai Jums šķiet, ka vienīgais šķērslis uh, iestājas uh, sarunām ir šis ķīviņš ar Grieķiju? Vai jūs tiešām vēlaties atvērt uh, durvis tādai valstī, kas ir pamatiesības bradājusi kājām? Paldies! Paldies! Pētīr kundze, lūdzu, pusotra minūte. Hvala, gospodine predsjedniče. Prije svega izražavam. Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlējos paust uh, savu līdzjūtību tiem policistiem, kas zaudēja savu dzīvību terorismu uzbrukumā Kumanovā. Es ceru, ka tie, kas uh, ir vainojami šajā barbariskajā aktā, tiks atrasti un sodīti, un ka tiks uh, izdarīts viss iespējamais, lai nākotnē šādas traģēdijas neatkārtotos. Ja Maķedonija būtu drīkstējusi uh, iestāties NATO, es domāju, ka šādas nelaimes nekad nebūtu notikušas. Un patiešām ir ļoti bēdīgi, ka opozīcija nevarēja atgriezties parlamentā, jo parlaments ir tā vieta, kur īstenībā var atrast risinājumus, kas nāk par labu visai sabiedrībai ko tad vainot šajā traģiskajā situācijā Maķedonijā? Īstais grēkāzis ir Eiropas Savienībā meklējams padome. Neskatoties uz neskaitāmām Eiropas parlamenta rezolūcijām, atkal tiek uh, visādi šķēršļi celti Maķedonijas ceļā uz iestājas uh, sarunu uzsākšanu. Ja sarunas būtu uzsāktas, tad mēs nepieredzētu to, ka mm, ir tieksme sagrābt varu tikai pozīcijas partijai un ka tiek nelabvēlīgi ietekmēta valsts suverenitāte. Gribētu teikt, ka Maķedonija ir izpildījusi visus nosacījumus un vai vajadzētu to ņemt vērā, uzsākot sarunas. Jā, divpusējos nosaukuma ķīviņas varētu atrisināt sarunu kārtā. Horvātija un Slovēnija atrisināja savas problēmas un e, stabilitāte vienā valstī ir svarīga visam reģionam un Eiropas Savienībai kopumā. Paldies, tagad būs brīvais mikrofons. Kiricus kungs. Pēc to, kirie proedre. Paldies. Ir četri priekšnosacījumi, lai mēs varētu uzsākt sadarbību ar Fairam un ļautu šai valstī virzīties uz iestāju Eiropas Savienībā. Jādemokratizē politiskā sistēma, kas ir autoratīva, organizētā noziedzība, kriminālās grupas, tas viss ir jāaptur. Ir nepieciešams, nepieciešama cieņa pret albāņu minoritāti un visbeidzot ir jāatrisina vārda jautājums. Jāatrod kāds labs kompromiss, kas ir pieņemams gan Skopjai, gan Atēnam. Esmu grieķis. It kā varētu domāt tikai par ceturto punktu, taču es aicinu Skopjas cilvēkus domāt arī par pirmajiem trīs jautājumiem, kurus es minēju. Paldies. Ruža Tomačič. Paldies. Pašreizējā situācija tiešām satraucoša. Valdība ir nestabīla starpetniskais spriegums ir liels, likuma vara nepastāv, šeit nevar būt ekonomiskā izaugsme, un cilvēku neapmierinātība ir redzama. Nokavējot, jeb palēninot eiroatlantisko integrāciju, maķedoniešiem nav optimisma. Ja šī situācija turpināsies, tad valsts var ieslikt bezdibenī, un tas mums nav pieņemams. Drošības dienesti arī ir vāji, un tas padara valsti par pulvermucu drošības jautājumu ziņā. Un tāpēc mums ir jāskatās, ko mēs varam darīt. Mēs taču nevaram gaidīt, kad šī pulvermuca eksplodēs. Kirčuk. Atvainojos. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Maķedonijas problēma nav Maķedonijas un maķedoniešu problēma, tā ir Balkānu un Eiropas Savienības problēma. Maķedonija bija izolācijā vairākus gadus, un tas ir viens iemesls, kāpēc arī ir radusies šī pašreizējā krīze. Sākumā nepieciešams atrisināt visas divpusējās problēmas. Pretējā gadījumā iestāja Eiropas Savienībā nebūs iespējama. Un šai sakarībā priekšsēdātāji gribu teikt, Balkānos pastāv problēmas, kuras ir iespējams atrisināt ne tikai pirms šīs valsts iestājas Eiropas Savienībā, bet tad, kad valsts jau ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tas ir ārkārtīgi svarīgi pilsoniskai sabiedrībai un jaunai demokrātiskai valstī kā Maķedonija. Nedrīkst šo valsti atstāt eh, tādā neitrālā stāvoklī pozīcijā starp eh, austrumiem un rietumiem. Tāpat jāveic eh, preventīva pasākumi pret šīs jaunās valsts un sabiedrības radikalizācijas. Tāpēc arī mēs esam organizējuši sanāksmi septembra sākumā, lai runātu par jaunu reģionu stratēģiju. Paldies! Uh, Lapilotis Kostas Hrisogoros. Πολλοί ευρωβουλευτές αναφέρθηκαν Daudzi parlamenta locekļi mīl runāt par šo vārda jautājumu un atšķirībām ar Grieķiju. Taču gribu teikt, ka Grieķijas valdības viena pēc otras ir bijusi gatava rast kompromisus un par to ir izteikušās. Problēma ir otrā pusē Kā Brēnā kungs teica, ir šī, nav šīs kompromisa mentalitātes skopjē, ska valdībā. Kurš faktiski muļķo tautu par šiem jautājumiem, piemēram, par teritoriālajām prasībām, kas slēpjas aiz vārda jautājuma, mēģina piesaistīt cilvēku uzmanību šiem jautājiem, nevis reālajiem problēmām. Problēma ir otrā robežas pusē, nevis Grieķijā. Paldies! Hisagonas, jūs pieņemat zilo kartīti no Marijas kunga? Atvainojiet, man nebija zilās kartītes jautājums. Taču procedūras jautājums. Ļoti daudz zilās kartītes. Mēs šeit gaidām visu laiku brīvā mikrofona procedūra. Es gribēju runāt šai procedūrā, tāpēc es ieteiktu, ka runātāji nevar prasīt zilās kartītes jautājumu, jo tad viņiem ir iespējas runāt divreiz, un tie, kas savukārt ir jautājuši, tie nedrīkst runāt brīvā mikrofona procedūrā. Paldies par jūsu jauko piedāvājumu. Soltaškungs tagad, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā dāmas un kungi, paldies par iespēju izteikties, cerīgi kolēģi, Maķedonija ir uh, ārkārtīgi sarežģītā situācijā un, uh, ja pirms dažiem mēnešiem mēs runājam par Maķedoniju un tās ceļu uz uh, Eiroatlantisko integrāciju, tad tagad mēs saprotam, ka miers ir ārkārtīgi trausla kategorija. Kas reāli noticis Maķedonijā, mēs to nezinām. Laiks parādīs, laiks atklās, kāda ir ārējo faktoru loma, kas ir gribējuši ietekmēt eh, Maķedonijas jau strateģisko stāvokli, bet eh, tā nenotic, ka Maķedonija ir kļuvusi par eh, tādu kā pulvermucu. Un uh, Tāpēc mūsu centieni ir ārkārtīgi svarīgi, un es pateicos Vaigla kungam un viņa komandai par viņu darbu, un es ceru, ka viņi turpinās uh, šo darbu un ka viņiem arī būs veiksmi. Paldies! Soldaš, from, uh, Mr... Vai pieņemat zaļo kartīti? Jā, jā. Pēc. Des, pirms desmit gadiem Maķedonija bija viena no tām valstīm, kas tuvojas NATO un Eiropas Savienībai. Taču mēs no tās esam aizgriezušies, un iestājas sarunas nav atklātas. Ir skaidrs, ka valstī ir izbeigusies pacietība, jo Eiropas Savienība nerunā. Ko tad jūs domājat? visi šī negatīvie signāli, ko saņem Maķedonija, vai tie ir ietekmējuši valsts attīstību? Paldies, priekšsēdētāji! Domāju, ka šis eh, jautājums jau zināmā mērā ir atbildēts eh, šo debašu laikā. Jā, tā ir, ka šī problemātika par attiecībām starp uh, Maķedoniju un Eiropas Savienību, tā viss jau ir ļoti gāra un jāņem vērā tas, ka Maķedonija uh, ir reģionā, kur stabilitāte un miers ir ļoti tādi trausli iedzieni. Jebkurā gadījumā ir nepieciešams veikt zināmas darbības, lai novērstu šāda veida sarežģītības, kādas uh, esam novērojuši pēdējās dienās Maķedonijā. Paldies! Głosów w procedurze każdej tym paniom i panom posłom, którzy... Gribētu informēt jūs, ka brīvā mikrofona procedūrā es devu vārdu tiem cilvēkiem, kas nebija piedalījušies iepriekšējās debatēs un nebija prasījuši jautājumu zilās kartītes ietvaros. Un tagad aicināšu komisāru runāt augstās pārstāvis vārdā. Lūdzu. Es ierados šeit uz diskusiju un bija ļoti frustrējuši, kā jau teica Grieķu pārstāvis. Tiek uzstādīti jautājumi zilās kartītes ietvaros un pat brīvā mikrofona procedūrā tas tika darīts. Un es domāju, ka tas ir mūsu diskusijas sagrāvis. Un redziet, es šeit ierados labā ticībā, pacēlu roku un nekā nesaņēmu. Mani jūs neizsaucāt, nu tālāk. Dziękuję bardzo, panie pośle. Paldies. Es katras politiskās grupas pārstāvim devu vārdu ja bija vēl cilvēki, kam nepatīk šī izvēle un situācija, man diemžēl jāsaka, ka tas tā ir. Varbūt, ka nākošreiz būs labošos. Panie pośle, Deputāta kungs, diskusija ir beigusies, un tagad dod vārdu komisāram. Mikrofonā lūdzu. Iepriekšējie varēja runāt, kāpēc man nedodot vārdu, kāpēc jūs neļaujat man runāt? cieniet mani. Man ir 93 gadi, un es kopš rīta jau šeit sēžu. Deputāta kungs, man ir liela cieņa pret jums, bet mums ierobežo reglaments un procedūra. Esmu tagad devis vārdu komisāram, mēs atpaliekam no grafika, man ļoti žēl, bet mums ir jāievēroja noteikumi. Jūs man neļaujat runāt. Jūs man neļaujat paskaidrot, ko jūs darat. Deputāte kungs, mums ir zināmi noteikumi un procedūras, kas ir skaidri definēti, un man tās jāņem vērā, un tāpēc es aicinu jūs arī darīt to pašu. Bet tieši to jūs saku, jūs pārkāpjat noteikums, jūs neļaujat man paskaidrot, kā jūs pārkāpjat noteikums. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs, dod vārdu komisāram. Paldies! mūsu politiskā iniciatīva. Es šeit runāju par parlamentu un komisiju, kā jau jūs visi esat minējuši, tā turpinās. Ir svarīgi uzturēt šādu konstruktīvu dialogu starp visām pusēm, lai šī iniciatīva sasniegtu savus mērķus. Man tas ir ļoti svarīgi. Morgarīni kundze un komisārs Hāns turpinās iesaisti šī jautājuma risināšanā un informēs jūs par tālāko attīstību. Viņiem būs iespēja jūs informēt par to kritisko jautājumu. Diskusija bija kontroversāla, taču ļoti auglīga. Tagad mēs visi esam izteikuši savas vēlmes, lai mums būtu konkrēti rezultāti šai iniciatīvai, kas turpinās starp mums. Paldies! Paldies! gribētu atgādināt parlamenta locekļiem 142. pantu. Parlamenta locekļi, kas nav piedalījušies diskusijā, var iesniegt rakstisku ziņojumu līdz 200 vārdiem kas tiks iekļauts protokolā. Un es aicinu locekļus, kas nevarēja runāt, izmantot šo iespēju. Tagad es gribētu beigt šo jautājumu un pāriet pie nākošā, došu vārdu kolēģim.